izglītotiem digitalizācijas ērā un vajadzētu uzskatīt digitalizācijas sniegtās iespējas par uh, iespējām uzlabot savu dzīvi un nevis par problēmām. Tātad digitalizācija nav problēma, bet e, bieži vien darba devēji digitalizāciju izmanto kā iemeslu, lai vecāka gada gājuma cilvēkiem darbu nedotu. 19. punkts. Tajā runa iet par darbinieku kvalifikācijas maiņu. Atkal atgriežamies pie digitālajām iemaņām, un galvenais jau nav vecāka gada gājuma cilvēkiem nomainīt profesiju, vai pat iegūt zināšanas digitālajā jomā, bet gan turpināt strādāt. Mums nevajag visu laiku uzsvērt to, ka kvalifikācijas maiņa, iespējams, ka tam ir nepieciešams vienkārši nomainīt darba vietu vai tajā pašā darba vietā kaut ko pamainīt. Tagad par seksuālo orientāciju. Šeit uh, vairāki temati sasaucās arī ar citiem ziņojumiem. Piemēram, Nacionālās geju un lesbiešu organizācijas, piemēram, Polijā tāda darbojās, un 24. punktā ir mudinājums nodefinēt ģimeni, vai par ģimeni mēs varam uzskatīt geju un lesbiešu pāri. Un mums varbūt ir viegli pašiem sev un arī pārējiem pateikt, kam mēs piekrītam, bet tomēr to vajadzētu definēt oficiāli. Tagad par rekomendācijām. Ļoti daudz no ieteikumiem ir saprātīgi un atbalstāmi, bet, eh, piemēram, upuriem vajadzētu nodokļu atvieglojums. Es domāju, ka tas eh, jau iet pārāk tālu. No tā tomēr vajadzētu atteikties un par to ir iesniegšu grozījumu. Chodzi jeszcze o uzasadnienie. Tutaj e, były takie uwagi. Tagad e, par pamatojumu. Šeit parādās, ka ir ļoti maz diskriminācijas sūdzību. Uh, Un visticamākais tas ir tāpēc, ka darba ņēmēji neapzinās savas tiesības un tāpēc arī ne par ko nesūdzās un ne par ko neieņemās. Es domāju, ka cilvēki, kuri izjūt diskrimināciju, var sūdzēties un arī to dara, ja viņi ticēs, ka viņu iesniegums tiks izskatīts nopietni. Tāpēc drīzāk vai nevajadzētu paraudzīties uz likumdošanu, jo bieži vien cilvēki baidās zaudēt darba vietu un tāpēc ne par ko nesūdzās. Thank you very much and I will now give. Paldies! Un tagad te došu vārdu Blinkievičūtas kundzei, kas arī ir ēna referenta lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Vispirms eh, vēlētos pateikties referentē Renātai Vēberei, jo es uzskatu, ka ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Un mēs esam strādājuši kā komanda, un ja strādāsim tā arī turpmāk, esmu pārliecināta, ka mums ziņojumu izdosies uzlabot un atspoguļot tajā visu viedokļus. Eh, profesori, kuri runāja pirmā, mūs iepazīstināja ar pētījumu par eh, diskrimināciju, kas balstās uz ticību un kas ir vērsta pret ticību un reliģiju. Un šeit vēlētos pieminēt vairākus momentus, kuriem arī vajadzētu parādīties ziņojumā vispirms par vecumu. Šeit uzreiz vēlētos eh, uzsvērt sekojošo. Eiropa noveco, cilvēki dzīvo arvien ilgāk, un nenovēršami. To noteikti arī piedzīvosim. Pensionēšanās vecums palielināsies. Raugoties uz dalību valstīs notiekošo, ir skaidrs, ka eh, senioriem nevienmēr ir iespējas būt aktīviem darba tirgu, un ja viņi ir zaudējuši darbu, tad eh, atkal nonākt aktīvā apritē tikpat kā neiespējami. Tā, manuprāt, ir diskriminācija. Un eh, bieži vien vecāka gada gājuma darbiniekam tiek pateikts, ka viņam ir jāatbrīvo vieta jaunākam. Tātad vecuma diskriminācija. Es nevēlētos, lai paudzes tiktu pretnostatīts viena otrai, jo dažādām paudzēm ir jāroda sava vieta dzīvē un arī darba tirgu, un ikvienai paudzē ir iespējas, un tādām tām arī ir jābūt. Bet eh, mēs nedrīkstam diskriminēt tādu vai citu vecumu grupu. Nākamais - cilvēki ar invaliditāti. Par šo tematu jau ļoti daudz diskutējām priekšpusdienām apvienoto nāciju konvencija cilvēkiem ar invaliditāti un to īstenošanu reālajā dzīvē ir jautājuma pilna. Cilvēki ar invaliditāti ir tāda iedzīvotāja grupa, kura ļoti bieži sastopas ar diskrimināciju tieši darba tirgū. Galvenokārt eh, tāpēc, ka darba vietas nav piemērotas un nemaz netiek plānotas, lai tajās varētu strādāt cilvēki ar invaliditāti. Eiropas parlaments nav spējis pieņemt eh, attiecīgu likumdošanu invalīdu, attie, eh, invalīdu aspektā. Uh, Ja tāda likumdošana būtu pieņemta, tad ļoti daudzām darba vietām vajadzēs piemērot savus apstākļus un vidi. Es uzskatu arī, ka cilvēki ar e, invaliditāti nav pietiekami motivēti aktīvi meklēt darbu, un bieži vien arī profesionālā amatapmācība cilvēkiem ar invaliditāti nav domāta. Tātad e, šis jautājums ir jāskata mazliet plašāk. mēs e, ziņojumā griežamies ar prasību pie komisijas, lai tā sagatavotu vidustermiņu pārskatu 10. 20. gada cilvēku ar invaliditāti stratēģijai. Nākamais e, datu un informācijas apkopošana. Tas parādās ziņojumā, bet patiesībā es nesaprotu, kāpēc direktīvā, par ko šis ziņojums, nav paredzēti e, priekšnoteikumi un kritēriji datu savākšanai. Uh, man ir grūti saprast, kā tad mēs varam lemt, mēs vai kādi citi, ja nav adekvāta pamatojuma, ja nav informācijas. Protams, tas ir dalību valstu kompetence. Un tomēr vēlētos griezties pie komisijas ar lūgumu, lai tā sagatavotu konkrēts priekšlikums, kā eh, vākt datus un kā tos apkopot. Vēl vēlētos, lai ziņojumā taptu iekļauts jautājums par um, dažāda veida uzmākšanos, vai tā būtu seksuāla uzmākšanās, eh, vai pārmetumi par reliģiju vai vecumu. Par to noteikti ir jārunā. Un eh, Mums vajadzētu izstrādāt arī atbalsta programmu šādu uzmākšanos upuriem. Es domāju, ka bieži vien diskriminētie baidās kaut ko darīt, vai diskriminācija būtu seksuālas orientācijas eh, rakstura vai reliģijas vai vecuma dēļ. Uh, Bieži vien šie diskriminētie baidās kaut ko darīt, sūdzēties, tikai tāpēc, ka baidās zaudēt darbu. Un šeit savukārt būtu jāstrādā ar strādājošajiem, jāstrādā pie paraugu prakses apmaiņas, jo dažādās dalību valstīs pieredze atšķiras. Mums vēl ir ļoti daudz darāmā, lai cilvēki nebaidītos par to runāt, lai nebaidītos sūdzēties un iesniegt prasību. Par to ir jārunā, jo diskriminācija pastāv. Un, protams, piekrītu, ka mums ir nepieciešama sadarbība gan starp Eiropas institūcijām, gan starp sociālajiem partneriem un, protams, arī starp mums ēnu referentiem. Paldies! Thank you. Uh, next... Paldies. Helga Stīvens tālāk ēnu referenti. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji, un esiet sveicināti. Vēlos atzinīgi vērtēt Vēbers kundzes ziņojumu Augsti vērtēju viedokļu apmaiņu šorīt par CRPD īstenošanas ziņojumu. Un bija prieks, eh, bija visi klātesošie piedalījās. Tāpat Man prieks, ka CRPD noslēguma apsvērumi ir iekļauts ziņojumā. Tāpat sadaļa par invaliditāti ir labs sākums, bet es vēlētos redzēt konkrētāks rinkopas, ka viens no diskriminācijas veidiem ir eh, atbilstošas vides neradīšana. Uh, un uzskatu, ka nav hierarhija dažādiem diskriminācijas veidiem, un man īpašas bažas rada daudzkārtēja uh, diskriminācija, kur pietrūkst uh, skaidrība, kas bieži vien izie, izriet no atšķirīgām fragmentētiem noteikumiem dalību valstīs, un līdz šim tas da, uh, ziņojumā nav pieminēts. liekas, ka aizvien biežāk cilvēki pieredz diskrimināciju un uzmākšanos, un e, tā joprojām ir problēma. Līdz ar to, lai uzlabotu direktīvas īstenošanu un maksimālu praktisku pielietošanu, ir jāinformē par tām lietām, kas jau pastāv. Labāk īstenot esošos noteikumus pirms prasīt jaunus, tam jābūt prioritāri piemēram, uzlabot nacionālos sūdzību mehānismus un stiprināt nacionālās eh, institūcijas, kas cīnās par vienlīdzību. Paldies kolēģiem par komentāriem un es ceru, ka mm, sagatavot šo ziņojumu eh, tika konsultēts eh, arī cilvēku ar invaliditāti pārstāvošas organizācijas, kā es to ieteicu. Nediskriminācija būs efektīva tikai tad, ja to visaptveroši apkaros visās dzīves jomās. Paldies! Paldies Stīvens kundzei! Riņā Ronija Kārī, viņa nav klāt, ejam tālāk. Tatjana Ždanokai nākamā ēna referenta no zaļajiem. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties Renātei par ļoti labu sagatavoto dokumentu. Tāpat arī vēlos pateikties pētījuma autoriem, kas, e, protams, ir ļoti noderīgi pētījumu sagatavojuši. Un Renāte jau ir iestrādājusi ziņojumā viņu konstatējumus un ieteikumus gan paskaidrojumu rakstā, gan pašā ziņojumā. Dokuments ir labi strukturēts, Te divi ievadu punkti, tiem es simtprocentīgi piekrītu. Pirmkārt jau aicinājums iziet no strupceļa padomē attiecībā uz horizontālo preddiskriminācijas direktīvu Mums ir jāatgādina katru reizi padomē, ka viņiem ir šāda iespēja. Un e, atgādinam to, ka nav progresa attiecībā uz šo direktīvu. Neskaroties uz e, to faktu, ka tas ir ir e, minēts jau, bet tomēr ne sistemātiski un ne visa likumdošana ir iekļauta. Šeit darbs ir jāturpina. Kas attiecas uz konkrētiem četriem iespējamiem diskriminācijas veidiem? Mēs jau daudz runājam par reliģisko, par reliģiju kā iemeslu. Te man nav daudz kas sakāms. Šeit ir runa par Eiropas Savienības eh, cilvēktie, eh, par eh, Eiropas cilvēktiesību tiesu, kas, protams, arī ir ļoti noderīgi, bet tas ir jā, jānodala no sagaidāmajiem mūsu pašu struktūrām, respektīvi Eiropas Savienības tiesas. Kas attiec uz invaliditāti, protams, Stīvens Kunze jau sacīja, un arī Renāte runāja par to. Mēs šorīt jau apspriedām Stīvens Kunzes eh, ziņojumu par ANO CRPD eh, dokumentu īstenošanu par eh, invaliditāti tieši šeit mums varbūt ir nepieciešams paskatīties, kā mūsu rekomendācijas eh, iet kopā abos ziņojumos, lai nebūtu pretrunas. Varbūt ir vērts pat atkārtot eh, rekomendācijas eh, no tās, kas iekļauts otrā ziņojumā, kas attiec tālāk uz vecumu. Šeit, manuprāt, ir jāveic grozījumi, jo esmu aiz, esam aizmirsuši jauniešu nodarbinātību, eh, jauniešu bezdarbi jautājumu, respektīvi. Jā, mums ir atsevišķi ziņojums par to, bet tas šeit arī jāpiemēna. Es biju arī ēnu referente un zinu, ka nesen apstiprinājām kukanu ziņojumu par aktīvu novecošanu. Aktīvas novecošanas gadu, kas bija 2012. un tur bija daudz labu ieteikumu. Un viens no šiem ieteikumiem bija pacelt šo problēmu vismaz tai pašā līmenī, kā tiek skatīt jaunadiešu bezdarba jautājums kurš ir ļoti plaši apskatīts Eiropas līmenī, bet bezdarba problēma cilvēkiem desmit gadus pirms došanās pensijā arī ir ļoti svarīgs jautājums. Un mums ir jāskata šī problēma ļoti nopietni jāapraksta arī šajā ziņojumā. Kas attiecas uz seksuālu orientāciju, jā, es piekrītu, ka 24. punkts ir kaut kā tā jānoformulē. Redzēt, mūsu valstī uh, Konstitūcijā ir ierakstīts, ka ģimene ir tikai pāris, ko veido vīrietis un sieviete, tā kā tas ir aizsargāts ar konstitūciju. Vai mēs varam prasīt dalību valstī, kur ir šāda likumdošana, iekļaut ģimenes locekļu aprakstā arī LGBTI personas? Es nezinu, mums varbūt jāsāk ar to, ka prasam uh, izskaust diskrimināciju esošajā likumdošanā, pirms prasīt uzlabojums jaunā likumdošanā. Uh, un mēs iesniegsim attiecīgas grozījumus. Nu, šeit nav runa tikai par Latviju. Es, e, ir arī Lietuvā un citās dalību valstīs līdzīga likumdošana. Kas attiecas uz horizontālajiem aspektiem un ieteikumiem? Par e, datu kvalitāti cilvēki sacīja, ka pietrūks datu. Pirmkārt, es nezinu, kāpēc Renāte, bet eh, šeit ir paziņojums, ka pamatiesību aģentūra ir gatava veicināt šādu datu ievākšanu. Un to mēs varam tad iekļaut eh, to, kā ieteikumu pašā ziņojumā, ne tikai paskaidrojumu rakstā bet bez pamatiesība aģentūras mums vēl ir Eurostat. Es biju viena no autorēm ziņojumam par statistikas iestāžu uh, modeļiem dalību valstīs, un toreiz lielākā daļa politisko grupa noraidīja manu priekšlikumu iekļaut tieši šādu iespējamību, kā starp diskriminācijas e, iemesliem, blakus reliģijiskiem uzskatiem, seksuālai orientācijai, piedarībai pie uh, konkrēts rases, to visu aptvēra cita direktīva. Tāds bija mūsu priekšlikums. Un tad, kad es Eh, iepazinos ar to, kā dalī, dažādās dalībvalstīs strādā statistikas pārvaldes, tad konstatēju, ka tikai dažas no tām šīs lietas eh, pievieno šos datus kā brīvprātīgs, pat ne obligāti prasīts savās veidlapās. Un būtu ļoti labi, ja līdzīgas veidlapas būtu visām dalību valstīm aizpildāmas Un tas, atsimzot, nākotnē vēl uzdevums sniegt mums atbilstošu datus par iespējamo diskrimināciju, balstoties uz šādiem uh, iemesliem. Paldies! Tālāk Laurā Gēja. Paldies, priekšsarētāji! Īpaši paldies kolēģē Renātei Vēberei. Tas, ko mēs pieredzējām, ir tas, ka viņi ir centusies pēc iespējas vairāk koncentrēties uz lielākajiem trūkumiem šajā direktīvā. Daudz, kas jau tika sacīts par diskrimināciju, un tas viss ir pareizi, bet es uzskatu, ka īstenošanas uh, galvenais uzsver punkts eh, tomēr ir nodarbinātība. Direktīvā bieži vien iebilst vienkārši pret ka, eh, dažādiem diskrimināciju veidiem, bet tas, kas tika sacīts, netiek piemērots nodarbinātības jomai, un tas, kas mums šobrīd šeit ir, ir liels solis pareizajā virzienā, ir milzīga vēlme koncentrēties tieši uz nodarbinātību. Jā, ir joprojām vairāki trūkumi, un me, mēs centīsimies būt ļoti pozitīvi un sniegt dažus impulsus. Ir divi aspekti, kas mūsuprāt ir detalizētāk jāapskata. Pirmkārt, apdrošināšanas schēmas, lai izvairītos no diskriminācijas eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Likums nesniedz pietiekamu skaidrību un noteiktību. Un vēl viens aspekts, kur es piekrītu un kuru mums vajadzētu detalizētāk e, runāt, ir pielāgot darba vietas e, to cilvēku vajadzībām, kuriem ir invaliditāte. Es biju referente atzinumam par strādājošo aizsardzību. Un skatoties eh, detalizēt šo jautājumu par cilvēkiem ar eh, invaliditāti, bija ļoti interesanti uzzināt lietas. Es centos skatīties ne tikai tur, kur pastāv diskriminācija un kādām tiesībām būtu jābūt, bet centos arī nākt klājā ar konkrētu vīziju, konkrētu priekšlikumu, kas būtu pēc iespējas taustāmāks. Man ir dažas nelielākas lietas, ko vēlos pieminēt, kas, manuprāt, būtu arī jāatspoguļo šeit. Bet to, to mēs darīsim tad ar grozījumu palīdzību. Sociālās nodrošinājuma sistēmas jautājums. kāds varētu būt uh, ilgspējīgas uh, modelis uh, šīm sistēmām, kā nodrošināt darba saglabāšanu vai piekļuvi darbam, nacionālās normas, kas nosaka pensionēšanās vecumu. Viss šīs lietas ir tās, kas nopietni pietrūks direktīvā. Direktīvai šie jautājumi būtu jāskata, bet tie nav apskatīti. Mums manuprāt, ir ļoti liels uzsvars jāliek tieši uz šiem aspektiem. Ir ļoti daudz diskriminācijas iemeslu. Es piekritīšu kolēģiem, kas runāja par eh, uzmākšanos darba vietā un daudziem citiem diskrimināciju veidiem, bet mēs nevaram ierobežot eh, sevi ar to, ka tikai izsakamies pret to. Mums jānāk klājā ar konkrētām idejām, konkrētu vīziju. Bieži vien cilvēki neizmanto savas tiesības, jo īsti nezin, ka, kādas ir šīs tiesības. Pirmajā viedokļa apmaiņā, kas mums bija ar Renāti, es jau norādīju, ka ir viena lieta, ko es īpaši vēlos izcelt un ko es ceru, ka viņa ņems vērā. Respektīvi, mēs runājam par ārkārtas situāciju, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Es runāju par migrāciju un par migrantu integrēšanu darba tirgu. Kā mēs varam izvairīties no diskriminācijas šajā procesā? Kā mēs varēsim garantēt, ka šāda integrācija, tur, kur tā notiks, var notikt tādā veidā, kas neradīs diskrimināciju? un lai netiktu radīts vēl lielāks atrāvums ar šīm divām pasaulēm. Šī plaisa, lai nebūtu vēl lielāka. Vēlreiz vēlos teikt paldies. Šī direktīva atstāja pārāk daudz caurumu. Tos ir jāizpilda, un es novērtēju lielo darbu apjomu, ko jūs izdarījāt, cenšoties pārvarēt šīs plaisas. Paldies, eh, Rizato kungs. Paldies. Diskriminācija darba vietā. Martēna kungs, vārds jums. Diskriminācija darba vietā, se, uh, eh, pamatojoties reliģisko piedarību, e, mm, seksuālo orientāciju, invaliditāti vai vecumu. Ah, vārdas kundze un uh, Ēna referenti Weberskundze par to izteicās. Eh, tas ir pamats pažām. Eh, jo varbūt kīpa, eh, cits saka vārdu valkā, citam ir turbāns un tā tālāk. Tā ir milzīga problēma. Un mums ir tendence patikt visiem, un, diemžēl, tas ir nepareizs risinājums, pilnīgi neiespējams. Manā skatījumā risinājums ir atteikšanās no reliģijas Un valstī ir jābūt bez reliģijas, un šādā valstī vienīgā atzītā kopiena ir valstiskās piedrības kopiena. Reliģijai ir jābūt privātai jomai nodotai. Tā nekādā vietā nav tiesības uh, izvirzīt savas prasības pret citiem pilsoņiem. Katra brīvība beidzas tur, kur otra cilvēka brīvības sākas. Ticiet man, tas jums ievērojami atvieglos jūsu dzīvi, uh, darbie kolēģi, nekāda turbāna, nekādi, nekāds galvas sēgas un kipas tā tālāk. Runājot par uh, seksuālo orientāciju, nav šaubas par to, ka tā ir privātās uh, dzīves joma un tai nav kaut kā jāto, jātainos. Uh, sabiedriskajā jomā. Es esmu pilnīgi jebkāda, pret jebkādām uh, parādībām, kā demonstrācijām, kur heteroseksuāli demonstrē sevi vai gluži otrādi. Tā ir pilnīgi un absolūti guļamistabs joma. Atcerieties dzinieku, kurš runāja par savu māti, un viņš teica, es nekad nebūtu varējis iedomāties, ka šī sieviete ar sirviem matiem ir uh, cietusi dzemdībās uh, bērnu uh, dzemdējot. Man jāsaka, diemžēl ir tādi darba devēji, un jums tomēr ir tas jāatzīst, ka viens, mm, ka darba devējs, katrā ziņā vismaz fiziskajā darbā, uh, vienmēr iestāsies par jaunieti, kas būs spēcīgāks un izmaksās viņām mazāks nekā vecāku gadu gāju cilvēku, kas būs mazāk efektīvs savā darbā un izstrādās vairāk. Es nezinu, kā jūs šo acīmredzamo faktu varēsiet apiet. Bizoto kundze m, mm, pieprasa, lai invalīdi uzstātu uz to, ka tiktu pārvarēt jau kādu vai diskrimināciju, kas neļauj uh, cilvēkiem ar invaliditātiem, invaliditāti piekļūt darba vietā. Šai ziņā ir reāli fiziski šēršļi, nevis juridiski šēršļi, un arī nerē, uh, netieši šēršļi. Viņi uzstājas par to, Viņi runā par to, ka trūkst uh, apmācības sistēmas, kas atbilst reāliem darba tirgus prasībām. Mēs piekrītām tam, ka Invalīdiem nepieciešama autonomija, par to mēs šorīt jau plaši runājām. Un noslēgumā jūs, tāpat kā mēs, neapšaubām iestāsimies par šo vispārējo principu, vienlīdzīgs darbs, vienlīdzīga attieksme bez diskriminēšanas, jeb kādu veidu diskrim, diskriminēšanas. Tādā mērā, kur cilvēki ievēro citu cilvēku brīvību un intīmo lietu atstāja privātajā jomā, nejauc to ar darba vietu. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Lope Fontanie kundze ir lūgus vārdu. Gracias, senora prezidenta. Ah, Paldies, priekšsēdētāji. kā jau to sacīja daudzi iepriekšējie runātāji, arī es vēlos pateikties referentē Renāte Vēberei par paveikto darbu. Jā, septiņas lapspuses tikai, bet ļoti pieblīvētas ar ļoti svarīgām lietām. Protams, ka runājot par diskrimināciju, mums ir nepieciešams darīt ko vairāk, lai īstenot šo direktīvu un daudzās jomās, protams, ne tikai nodarbinātībā, bet, kā pati referente sacīja, pēdējos gados Mēs aizvien vairāk redzam, ka ksenofobija gūs lielāku atbalstu, galvenokārt krīzes dēļ, un tagad arī migrantu krīzes dēļ. Mums ir jāstrādā Eiropā, lai aizstāvētu savus principus, mums ir nepieciešams informatīvās kampaņas organizēt un apturēt radikalizāciju mūsu sabiedrībā, bet es vēlos koncentrēties šobrīd uz divām lietām. Divas grupas šai tekstā ir daudz vairāk jāapraksta. Kozlovskis Radzievski kundze runāja par romiem. Tā ir etniska minoritāte, kas ir daudz kur Eiropā, arī pie mums Spānijā. Viņu izslēgtības dati, atstumtības dati attiecībā uz darba tirgu ir vērtējumi, ka virs 78%. Tāpat šeit ir nepieciešams arī atbalsts nevalstiskām organizācijām. Bieži vien e, šīs organizācijas vada e, paši Romi, viņi vislabāk apzinās, kāds ir problēmas un e, kur ir visefektīvākā palīdzība. Ta, otra grupa ir cilvēki ar invaliditāti. Par to jau mēs daudz esam runājuši, bet es vēlos īpaši izcelt sievietes ar invaliditāti, jo šīs, šī grupa saskarās ar divējādu diskrimināciju un bieži vien pat treškārtīgu. Tad, ja viņa vēl piedar pie etniskas minoritātes vai imigrantiem, viņu nodarbinātības eh, rādītāji ir zem 50% pielāgojumi darba vietā būtu pirmais solis eh, virzienā, lai uzlabotu nodarbinātību, bet mums ir jāstrādā vēl, lai pārvarētu šo atrāvumu, kas pastāv ar dzimumiem, un mums ir tādēļ jāorganizē informatīvas kampaņas, jārunā par šo grupu tiesībām, un mums ir nepieciešami labāki dati lai mēs labāk arī izprastu, kā tiek īstenota direktīva un kur ir iespējamas uzlabošanas iespējas. Paldies! Šulcis kungs. Paldies, priekšsarētāji, referents kundze. Pēc šīm ļoti garajām runām es centīšos savus četras lietas ļoti īsti pastāstīt. Vispirms apsveicu referenti ar šo ļoti līdzsvaroto ziņojumu, kas izgaismo arī svarīgākos aspektus. Ko vajadzētu varbūt vairāk uzsvērt ir digitalizācija, piemēram, jo vecākiem cilvēkiem tās var būt īpaši papildu izredzes. Ar, arī par invaliditāti šeit ir maz, vismaz vācu tulkojumā tas pārāk negatīvs skan. Varbūt tur to vajadzētu vēlreiz paskatīties. Uh, lai šī miedarbība, uh, kā roboti, kas var palīdzēt vecā gadagājuma cilvēkiem, uh, var palīdzēt cilvēkiem ilgāk dzīvot un ilgāk strādāt darba tirgu. Datu ievākšana. Es redzu, ka šeit ir dažādas grūtības Daudz, kur datus eh, saņemt ir grūti, jo tie ir sensitīvi, un eh, tad ir grūti šāds dakts ievākt. Vēl viena lieta eh, - apmaiņa ar labāko praksi, cīņā pret diskrimināciju Eiropas līmenī. To es arī uzskatu par ļoti noderīgu. Paldies! Paldies visiem par izteikumiem! Vai kāds no komisijas e, vēlas kaut ko sacīt? Lūdzu. Si, madame la présidente. Es paldies priekšstādātājs kundze. Vēlamies arī pateikties e, referentei par viņas ziņojumu projektu. Tas mums šķiet ļoti interesants. Šis temats ir ļoti svarīgs arī mums. Mēs uh, daudz pie tās strādājam strādājam. Jūs zināt, ka ir daudz pārkāpumu sūdzību saistībā ar 2000 ar direktīvu numur 2068, bet te ir arī uh, viss, kas saistīts ar datu meklēšanu un tā tālāk. Viss, kas uh, sniegt atbalstu šajā jomā, lai uh, varētu uzlabot pēc iespējas labāk šo situāciju. Mēs arī esam ņēmuši vērā jautājumus, kas saistīti ar reliģiju. Kā jau jūs zināt, mēs, protams, gaidām tiesas uh, paskaidrojumus uh, tajās lietās, kas pat labāk tur tiek skatītas. Tā tad būs tiesu prakse, uz kuras tālāk pamata varēsim virzīties. Vēlos arī jums norādīt, nu vienkārši atgādināt, bet, nu, es domāju, komiteja to labi zina, kā attiecībā uz progresu uh, invaliditātes jomā mums ir Eiropas piekļu, pieejamības akts, un par to arī jau agrāk runājām. Vai kaut ko es piemirstu? Ne, nu, vienkārši nevēlējos eh, jūs eh, kavēt, bet nu īsti kaut ko pieminēt. Paldies. Thank you. Uh... Paldies. Daži vārdi no referentes puses noslēgumam. Paldies priekšstādātē. Vēlos sacīt, ka uzskat sev par veiksmnieci, jo taisnība ir tāda, ka mēs kopā strādājam pie šī ziņojuma ar ēnu referentiem un citiem, citiem kolēģiem, cilvēkiem, kas tiešām domā ļoti līdzīgi kā mēs par šiem jautājumiem, un šie cilvēki tiešām vēlas piedzīvot to, ka diskriminēšana uh, Mm, tiek apkarota eh, dalībvalsts saskata, ka tas ir pilnīgi neprogresīvi dalībvalstīs un Eiropas Savienībā. Tāpēc tiešām es uzskatu, ka man ir paveicies, ka varēju šādi strādāt arī turpmāk, ceru veiksmīgi sadarboties ar ANU referentiem. Tikai daži vēl komentāri lai eh, šo tematu vēl skartu tagad. Īsā, eh, vēlāk vēl par to runāsim. Pirmkārt, runājot par rekomendācijām kas iekļaus šajā ziņojumā, un citām rekomendācijām, kas vēl nāks, parādīsies grozījumos, šīs ir rekomendācijas, vai ne? Uh, piemēram, kad runāts ir par iespēju piekļūt uh, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, uh, pateicoties izņēmumiem. Tās ir rekomendācijas, dažās dalībvalstīs jau tāda iespēja ir, citās nav tāda iespēja. Nu, tas nav kaut kas tāds, kas parādīsies kā obligāti prasāja, prasība šai ziņā. Diemžēl, bet nu, tā ir. Katrā ziņā tas ir dalībvalsts pārziņā, tā to kompetence. Runājot par šo jautājumu, uz kur norādīja daži kolēģi, es domāju, tas attiecas uz LGBTI ģimenes um, locekļiem. Uh, te tiesības ir no pamatiesība aģentūras darba, un mēs dalību valstīs uh, eh, zinām, ka ir problēma. Tad runa par dalību valstu konstitūciju mainīšanu, kā viņa definē ģimeni. Katrā ziņā tik tālu es nevaru iet, tas būtu jau pārspīlē. Taču runājot par ģimenes locekļiem un specifisko uh, definīciju, kas ir ģimenes locekļi. Pro, protams, ir sekas, ja kāds no šādas ģimenes, kur, e, piemēram, ir mm, nelēms gadījums ģimenē un viņam ir e, darba vietā un viņam nepieciešams atbalsts no ģimenes locekļa puses, protams, ir svarīgi, kā tiek definēts ģimenes loceklis. Un runājot par datiem, tas ir pēdējais punkts par datu ievākšanu, jā, ir arī aģentūras Eiropas Savienības līmenī Mēs vēlamies, lai tās ievāc šos datus, un tās to arī darīs, protams, taču, es domāju, ir svarīgi, lai arī dalībvalsts savā līmenī ievāk šāds datus, lai būtu redzams, kā, kāds ir bijis progress panākts šai ziņā, proti diskriminācijas apkarošanā. Un tas arī uh, varētu ataino, atainot uh, sabiedriskās kampaņas un dažāda veida izglītošanu. Liels paldies! Arī turpmāk vēlos sadarboties ar kolēģiem. Paldies! Paldies visiem grozījumu iesniegšanas termiņš 3. marts 2012. Grozījuma izskatīšana 22. 23. marta sēdēs. Empel balsojums 18. 19. aprīlī. Un tagad Pāriem pie 11. punkta izskatīšanas vienotā tirgus stratēģija. Tas ir um, pirmais viedokļu apmaiņas rauns par IMCO uh, komitejas vienotā tirgus stratēģijas pamatziņojumu. Un tagad dod vārdu Ulrikai Trebēsijus, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Iekšējais tirgus, eh, ja to pareizi izmanto, tas piedāvā milzīgas iespējas eh, uzņēmumiem, personām, pakalpojumiem, precēm, lielāku izaugsmi un automātiski arī jaunas darba vietas. Ar šo atzinumu es centos koncentrēties uz svarīgākajām lietām, kas ir īpaši svarīgas nodarbinātības komitejai Pēdējā laikā mēs jau daudz esam darījuši šajā jomā, piemēram, ar atzinumiem par digitālo iekšējo tirgu. Kā šī atzinuma autore, es centos balstīties uz to, uz ko, ko mēs esam jau iepriekš uh, radījuši, kur Eiropas Savienībai būtu eh, īpaši pievienotā vērtība, īpaši atsevišķās dalību valstīs radot izaugsmī tā kā teksta apjoms bija ļoti ierobežots, tad arī man bija ļoti ierobežota iespēja paust savu viedokli, bet es vēlos izmantot šo iespēju, lai pastāstītu mazliet vairāk. Pirmajā, otrajā un trešajā punktā centos aprakstīt iekšējā tirgus attīstību. Ir svarīgi atzīt, ka iekšējais tirgus ir radījis daudz iespēju, bet tāpat laikā ir daudzas lietas, kuras arī turpmāk ir jāuzlabo, lai mēs varētu izmantot tirgus pilno potenciāli, tīpaši attiecībā uz darba vietu radīšanu. Trešā, ceturtā un sestajā punktā norādu, ka iekšējos tirgus ir jāpadziļina un jāizmanto jaunas iespējas, bet vienlaicīgi ir nepieciešams arī nodrošināt, ka mums ir pietiekami pasākumi, lai izvairītos no standartu pārkāpšanas iespējām. Uh, piektajā punktā es runāju par svarīgas regulatorivās vides radīšanu un darba vietu radīšanu eh, digitālās programmas īstenošanā. Mēs vēlamies veicināt tādu vidu, kurā mazie vidēja uzņēmumi var plaukt un augt eh, kas radītu iespējas radīt darba vietas. Savukārt esošie mehānismi ir jāuzlabo tādā veidā, uh, Eh, lai eh, tiktu veicināts jaunu darbvietu radīšana. 7, 8 un 9 punktā es meklēju iespējas, kā no nodarbinātības un sociālajiem aspektiem varētu uzlabot iekšējo tirgu. Pirmkārt, es minu skaitļus, koncentrējos uz nozaru skatījumu, pakalpojumu tirgu, jo ir svarīgi identificēt uh, tos pakalpojumus sektorā, kas var īpaši eh, veiksmīgi ļaut eh, radīt izaugsmu, piemēram, celtniecībā vai pa, konkrēti pakalpojumu jomā. Es tāpat prasu ietvaru labāku attiecībā uz atzīšanu saistībā ar profesionālo kvalifikāciju. Un noslēgumā es prasu komisijai un dalību valstī atbalstīt darba vietu radīšanu vispārējā ekonomikā, vienlaicīgi īstenojot nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu jau esošos standartus. Uh, tā kā, kā es minēju, bija, liels, eh, bija ierobežots teksts, es nevarēju vairākas lietas vēl iekļaut, bet es ceru, ka ar eh, saviem grozījumiem un iestrādājot arī ēnu referentu iesūtītos grozījumus, mums būs iespējams šeit kopīgi radīt skaidru un precīzu atzinumu. Uh, Ar nepacietību gaidu ēnu referentu komentārs un šodien un nākamajā nedēļā esmu atvērta diskusijai par šiem grozījumiem. Paldies! Thank you, uh, the EPP. Paldies! Klūns kundze nav ieradusies kā ēnu referenta vai neviens cits nerunās no politiskās grupas, nē? Tad Marija Arēna, S&D ēnu referenta lūdzu. Merci, madame la rapporteur. Pour... Paldies, priekšsēdētājas kundze, paldies referente jums par šo ziņojumu, kurš par laimi ievieš tādu jēdzienu darba ņēmējs gan komisijas eh, ziņojumā, gan IMCO komiteju, jo mēs gandrīz vai aizmirsām, ka vietējā tirgu vispār darba ņēvēji. Tāpēc man šķiet eh, svarīgi, ka šī komiteja izstrādā šādu atziņumu un uh, ķers klāt šim jautājumam par darba ņēmējiem un darba tirgu. Pateicos par dažādajiem tematiem, kas šeit tika pavārsti, eh, un mēs eh, iesniegsim grozījumus, lai papildinātu šo atzinumu. Mēs, protams, zinām, ka apjoms ir ierobežēts. Ceram, ka varēsim šo to precizēt. Tas attiec arī uz apsvērumiem. Uh, Mūsu skatījumā ir svarīgi izvairīties no tās domas, ka ja mēs krī, piedzīvojam krīzi šodien Eiropā, tad tas, tas ir tāpēc, ka vienotais tirgus nav noslēgts. Tomēr ir arī cita apsvēruma, kāpēc mēs esam krīzē nonākuši. Īpaši uh, atceroties 2008. gada krīzi, mums ir tendence to aizmirst, taču tieši šī krīze mūs noviet pie smagās ekonomiskās krīzes Eiropā. Tātad jāatgādina šīs krīzes uh, ietekmi uz nodarbinātības jautājumu un nevar uh, maldīgi domāt, ka Eh, tas ir nodarbinātīs tirgus, kas mums eh, vietējā tirgu, vienotā tirgus trūkums, kas izraisa šo lielo krīzi. Un tad vēl ir arī jāatgādina augstais bezemnieku īpatsvars Eiropā, bet nedrīkst arī aizmirst augsto nabadzības līmeni Eiropā. Un tieši tam jāķers klāt, izmantojot šo vietējā tirgu, jāizveido darba vietas, kas būtu vienlaiks gan kvalitīvs, gan arī atbilstoši atalgotas. Un te es vēl atgriezīšos pie mm, šī atbilstoši atalgotā darba priekšlikumā. Un tad arī jāatgādina, ka Eh, nodrošināt sociālo konverģenci, var arī panākt labāk vietējo tirgu, jāpanāk daudzveidība sociālajā līmenī, vidas līmenī. Un eh, nedrīkst arī aizmirst šo fiskālo atšķirību, nodokļu jomā atšķirību, kas arī kaitē vietējiem tirgumam. Tātad tas viss arī šeit jāatgadi. Mēs nāksim klājā ar vairākiem grozījumiem savā priekšlikumā, kas norādīs uz to, ka mēs iestājāmies par ilgspējīgas ekonomikas eh, attīstīšanu ar ilgtermiņu darba vietām. Un atgādināsim arī to, kad runājam par eh, administrīvo atvieglošanu, mēs tomēr neuzskatām ka sociāla aizsardzība un e, veselības aizsardzība ir uzskatām par šēršļiem. Mums e, šie standarti ir jāpaukstina, nevis šīs garantijas jāuzskata par šēršļiem vietēji e, vienotajā tirgu. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, šiem vienotajam tirgum ir jābūt organizētam tā, lai tas apkarotu negodīgu konkurenci, tāpēc mēs pieprasām, lai tiktu veicināta uh, taisnīga mobilitāte, kas paredzētu ievērot eh, darba ņēmēju tiesības. Šādi priekšlikumi tiks arī piedāvāt no mūsu puses, un, protams, visam konstruktīvi. Paldies! Eh. Paldies, Harkins kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos runāt mūsu ēnu referentu vārdā, kurš nevarēja ierasties. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, ēnu referentē ļoti labi, pēc tam man kolēģi vēlētos pateikties un eh, apgalvo, ka piekrītu daudziem atzinumā pieminētajiem tematiem. Protams, Eiropas Savienībā vēl esošie šķēršļi pārobežu biznesam ir šķēršļi ekonomiskai izaugsmai. Uh, Ir skaidrs, ka digitālās iespējas radīs jaunas izaugsmas horizontus, un mums ir svarīgi izmantot digitālā vienotā tirgus piedāvātās iespējas. Es piekrītu, ka vienotā tirgus stratēģija vajag izmantot, lai radītu labākus eh, biznesa vidas apstākļus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ir ļoti pateikami, ka referenti uzskata, ka pakalpojumiem vienotajā tirgu ir jābūt ierādītē lielākai Romai. Protams, mēs neizmantojam visu pakalpojumu sektora eh, potenciālu. Un, ja pakalpojumi būs lētāki un kvalitatīvāki, tas noteikti radīs savukārt jaunas darba vietas. Tomēr konkrēti vajadzētu runāt par biznesa vides eh, stiprināšanu un iedzīvināšanu maziem vidiem uzņēmumiem. Labāk pieejamība finansējumam, samazināta birokrātija, un eh, visiem pieejams digitālās platformas izveidošana, kā arī pašiniciatīvas uzklausīšana no MVU ir ļoti svarīgi. Augstu novērtēju to, ka referenti ir pieminējusi digitālās prasmes kā vienu no problēmām, kas vēl nav pietiekami risināta digitālā ekonomikā. Un, protams, iesniegšu par šo tēmu vairākus grozījumus. Vispārējos vilcienos uzskatu, ka atzinuma uzmetums ir ļoti labs, un tas ir labs pamats tālākam darbam. Strādāsim arī turpmāk sadarba garā. Paldies, prieksēdētāji, paldies! Palomu Lopesu arī neredzu zālē, kas pārstāvētu goe, un no goe neviens cits eh, nevēlas izteikties. Ja ne, tad tagad eh, vārds zaļajiem. Lamberts kundze, lūdzu. Thank you. Paldies. Es es, protams, saprotu, ka tik ļoti īsā, tik ļoti īsā izklāstā, tik ļoti maz lapās izklāst visu nevar ieviest un tomēr. Uh, Pāris momenti, kurus vēlētos pieminēt. Vispirmais e, tā saucamā sadarba ekonomika. Domāju, ka pie tā mums vēl nāksies atgriezties šajā komitejā, bet uh, Kaut arī šeit ir ļoti daudz iespēju, mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai tas viss notiktu adekvātu noteikumu ietvarā. Tas e, adekvātu noteikumu šajā gadījumā manā izpratnē būtu gan nodokļi, gan sociālā aizsardzība. Uh, Bija tāda, kur šeit pieminēja kvalitātes aspektu. Protams, par to ir jārunā. Pakalpojumu nozare. Mēs jau šeit nerunājam par publisko sektoru, tā tad nodalīsim to. Mums ir jābūt skaidrībai, par ko mēs šeit runājam. Uzskatu, ka komisija sagatavojot vadlīnijas par sadarbu ekonomiku, e, tikai palīdzēt šādai ekonomikai attīstīties, un varbūt mēs arī viņam varam drusku palīdzēt. Un visbeidzot, vajadzētu tomēr runāt par celtniecības nozari, jo tas arī ir sektors, par kuru mēs runājam nepietiekami. Tagad varbūt vairāk domēni pazaudēju šeit pavadienu, saka runātāji. Varbūt, ka varētu vēlreiz uzsvērt to, kādā veidā sociālās garantijas un nodokļi attiecās uz pārobežu biznesu. Un, protams, mana politiskā grupa piekrīta citu runātāju šeit teiktajam, tā kā skatīsimies, ko iesniegs citi Iesniegsim arī savus grozījumus, bet lai nebūtu tā, ka beigās mēs sataisam 700 romānu, 700 lapušu romānu. Prieksēdētāji. Agieres kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos īpaši lielu paldies pateikt kolēģei, kur ir atbildīga par darba dokumentu. Mēs, protams, iesniegsim savus grozījumus. Mēs centīsimies pateikt to, ko mēs vēlamies redzēt šajā ziņojumā, bet, protams, bet tagad eh, šodienas diskusijām vēlētos vēl piebilst pāris teikumu. Mēs Eiropas Savienībā mēģinam īstenot ko tādu, kam vajadzēja būt pabeigtam jau pirms daudziem gada desmitiem - vienotais tirgus. Kāpēc mēs vēl joprojām runājam par tā pabeigšanu? Vai tas jums nešķiet mazliet dīvaini? Mums jau ir vienotais tirgus. Un e, mēs vēl joprojām tā kā spirināmies pretim spiedienam, kas nāk kā no iekšpus tā ārpuses par šā vienotā tirgus e, pabeigšanu. Mēs e, iespējams esam izveidojuši pamatu, iedzinuši spāļus vienotajam tirgum, bet tālāk nekas tā īpaši ātri nenotiek kopīgi darba tirgus noteikumi, nodokļu noteikumi, homogēnāka sistēma, vai tad mēs visi no tā neiegūtu? Kāpēc mēs vēl joprojām dzīvojam Eiropā tādā tirgū, kura potenciāls ir zemāks nekā tas varētu būt? Vai tiešām mēs domājam, ka tādajādi mēs aizsargājam Eiropu? Nē, arī Eiropas iekšienē eksistē sociālais dempings. Un ja mēs vēlamies izvairīties no, piemēram, ķīniešu dempinga, tad mums vispirms ir jāsakārto pašiem savsēta. Nu, un tad uh, uzņēmumu pārcelšanās, uzņēmumu sēdekļu pārcelšana. Tā kā Eiropā nav vienotas nodokļu sistēmas, tad uzņēmumi var principā brīvi pārvietoties pa Eiropu. Un šī fragmentācija starp dažādām dalību valstīm nāk par sliktu vienotajam tirgum. Tāpēc mēs kur esam pārliecināti par vienotā tirgus nepieciešamību, iesniegsim tādus grozījumus, bet atcerēsimies, ka vienotajam tirgum šobrīd nav izpratnes un atbalsta visās politiskajās grupās un visu iedzīvotāju sirdīs, iespējams pat ne vairākuma sirdīs. Katrā ziņā darāmā vēl ir ļoti daudz, Vienotais tirgus eh, tiek daudz kritizēts, bet uzskatu, ka mums vajag daudz eh, harmonizētākus noteikumus, jo vienotais tirgus bija ekonomisks projekts, kas darbotos pāri valstu robežām un nestu labumu visiem. Bet eh, šāds tirgus, kas darbojas pāri robežām un rada iespējas cilvēkiem, pakalpojumiem, kapitālam un tā tālāk brīvi pārvietoties, uh, Eh, tas eh, jau ir iespējams tikai tad, ja noteikumi ir visiem vienādi, ja ir dalība valsts, kurās ir eh, uzņēmumiem atraktīvāki nodokļi, tad vienotais tirgus izgāzīsies. Protams, ka mēs sadarbosimies šā ziņojuma sagatavošanā, bet tas bija mans sakāmais. Prieksēdētāja. Dominika kungs, jūs pārstāvēsiet Rizoto kundzi. Madame le Président, merci. Priekšstādās kundze, paldies pavisam īsi. Paziņošu. Pēc soto kundzes ieskatus viņas vārdā atvainojos, ka viņa varbūt klāt runājot par šo stratēģiju vienotajam tirgum. 2000, 2000. gadā Lisabonas stratēģija ir Um, svinīgi paziņojis, ka 2010. gadam Eiropas tirgus būs kļuvis par pasaulē visdinamiskāko, konkurētspējīgāko. Nu jau ir pienācis 2016. gads, un mūsu jaunieši un viņu vecāki ir bez darba, uzņēmumi tiek slēgti, tos uh, nospiež negodīgas konkurence, ne, konkurence un arī eiro šīs valūtas nepareizā propaganda. Ne, politika ir jābeidz šī neobligā stratēģija. Valstī ir jākļūst par galveno spēlētāju, jārūpējas par saviem darba ņēmējiem, rūpniekiem un uzņēmējiem. Un es tīri personīgi varu šeit papildināt no savas puses vienotais tirgus iespējams būtu iespējams ja būtu bijuši tikai astoņas valstis, bet mēģinot aprīt eh, lielāku ziloni nekā tas ir eh, čūskai pa spēkam, tas ir, viņi vienkārši ir kļuvusi par nespējīgi darboties. Paldies, un pārts deputāti Šulce kungs, jūs lūdzāties, lūdzāt, izteikties lūdzu, un tad referenti. Jā, ja, danke, Frau Vorsitz. Paldies, priekšsarētāji! Vēlos uh, pateikt, pateikties Martēnu kungs, jo, ka viņš pieminēja eiro, jo savādāk man uh, sāk likties, ka viņš par Ziemeļkoreju runā, jo tā jau nevar būt Eiropa, ko viņš aprakstīja. Tā kā es neesmu ēnu referents uh, EPP, tad es pieminēšu tikai vienu tematu, respektīvi par dalīšanās ekonomiju. Ekonomikas atvainojos. Uh, Referente ir arī aprakstījusi šo fenomenu, bet nevar izvērsties, jo tur ir ļoti ierobežots teksta apjoms. Cerams, ka ar grozījumiem to varēs paplašināt. Tātad par šo tēmatu šeit ir daudz plusi, un šeit var radīt arī darba vietas, un, un arī ekonomika var efektīvāk tikt veidota, un tas var radīt izaugsmi. Uber Airbnb, cilvēki paši kļūst par uzņēmējiem, mums ir jāuzmanās, jo likumi tam īsti vēl nav gatavi, un tur ir nepieciešami pielāgojumi. It īpaši tas attiecināms uz aizsardzību darbā, bet arī uz nodokļu jomu. Eiropas Savienībā mums ir vēlme rūpniecības pievienoto vērtību stiprināt un nodrošināt nacionālu ekonomiku lielāku pievienoto vērtību, runājot par reindustrializāciju. Un mēs it kā īpaši labi pārvaldām šos eh, augstu vērtīgos produktus, bet tur ir gara ķēde ar daudziem ekonomiskajiem operatoriem. Un šiem produktiem ir nepieciešams arī noieta tirgus un patērētāji, kas iegādāja šos produktus šajā vērtību radīšanas ķēdē, to ir nepieciešams saglabāt jau, jo katrs produkts prasa aizvien vairāk iesaistīšanos un produktam tiek piesaistīti arī pakalpojumi. Tas arī parāda, cik sarežģīti ir šo dalīt, dalīšanās ekonomika ir nopelnīt. Nevienmēr tas ir tik viegli izdarāms. Manuprāt, šis ekonomikas veids varētu būt kā viens no stūrakmeņiem pakalpojumu nozarē, bet ir nepieciešams pakļaut to likuma standartiem, un e, tom vajadzētu darīt arī cits starp arī ar šo ziņojumu. Paldies. Madam Trebēsijus. Trebēsijus kundze. Jā, es vēlos pateikties pirmkārt jau visiem e, ēnu referentiem, kas tik e, visaptaroši ir izteikušies par man pirmo ziņojumu. Es saprotams, apzinos, ka mums ir jāiekļauj abi aspekti, lai runātu ne tikai par darba devēju pusi, bet arī darba ņēmējiem. Paldies par jūsu ieteikumiem un tāpat laikā mums ir jāuzmanās, lai mēs neaizrautos ar visu regulēšanu un domātu par citu starpā arī nodokļu jautājumiem lai mēs pārāk daudz neiejauktos iekšā. Esmu optimistiski noskaņota attiecībā uz grozījumiem, ko jūs iesniegsiet, izskatīšu tos un kopīgi sagatavosim līdzsvarot ziņojumu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Paldies par jūsu veikumu un paldies visiem, kur izteicās. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. februārs pulkstens 12. Empula balsojums 22. 23. martā, balsojums IMCO 21. aprīlī. Un tagad pāriem pie nākamā darbības eh, punkta izskatīšana, un tas ir 12. Ziņojums attiecībā uz to, kā tiek piemērota padomas 2010. gada 8. marta direktīva 2010.418 ES, ar ko īsteno pārskatīto Business Europe UMPC etuku pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96.34 EK. Dod vārdu referentē, kura mūs iepazīstinās ar šo dokumentu. Tātad, Arēnas kundze, vārds jums. Merci beaucoup. Um, alors... Paldies. Kā jau jūs atsījāt, priekšsēdētājs kundze, uh, vecāku atvaļinājumu direktīva ir direktīva. Uh, svarīgi tā te ir runa arī par sociālajiem partneriem, kuras mērķis ir apkarot, direkt, apkarot diskrimināciju pret strādājušām sievietēm, un mēs jau nu pat eh, runājam par to, ka sievietes tiek eh, pakļautas eh, diskriminācijai, pat vairāk līmeņa diskriminācija darba tirgū, tas smagi skar viņu profesionālo un privāto dzīvi, un te ir runa arī par labāku sadalību starp palomām, vecākiem tēvam, mātei um, pārim, uh, kas attiec uz darbu mājas apstākļos, tātad uh, audzinot bērnus. Ir pētījums, kas liecina par to, ka būtībā šī direktīva uzskatām par uzgāšanos taiziņa, kā netiek pareizi sadalīts lomas starp uh, vecākiem. Ir secināts, ka tikai 2,7% no tēviem izmanto uh, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Līdz ar to nevar sacīt, ka mērķis Eiropā ir panākts. Protams, uh, dalību valstīs ir liels atšķirības šai ziņā, ir milzīgas atšķirības ar dalību valstīm šai ziņā. Tomēr uh, šis īpatsvars, uh, cik tēvu izmanto šo atvaļinājumu, ir tiešām ļoti, ļoti minimāls. Un tad vēl ir atšķirība naudas izteiksmē cik iegūst mātes, izmantojot šo bērnu kopšanas apmaļinājumu, un cik eh, tēvi līdz ar to arī jāpiedāvā grozījumi šai direktīvai. Protams, direktīva par vecāku atvaļinājumu, bērnu kopšanas atvaļinājumu attiec arī uz uh, eh, līdztiestību starp sievietēm un vīriešiem. Te arī jāsadarbojas ar eh, dzimumu līdztiesību, sieviešu uh, komiteju šai ziņā Mm, mēs esam panāk, iesnieguši 201 grozījumu. Grozījumu iesniegšanas termiņš bija šī gada 14. janvārs, tātad visumā sakot, grozījumi ir saistīti ar dažiem tematiem, piemēram, temats attiecas uz eh, bērnu kopšanas atvaļinājumu pārnesamību, ir ļoti liela atšķirība starp dalībvalstīm. Tātad te ir pamats runāt par šo lietu, kad mēs runājam par tādu tradicionālāku valsti, kur tiek or, kā rēdz vecāku uh, lomu, tad uh, te ir tradicionālāk loma piešķirt sievietēm, bet tāda uh, valsts, kā Skandināvijas valstis, kas ir progresīvāk, mēs redzam, ka te uh, bērnu kopšanas atvaļinājuma iespēja no mātes to nodot uh, tēvam, tad mēs redzam, ka te ir lielāks progress. Skaidrs, lai sievietes nebūtu ieslogots tādā kā papildu lomā, tika aicinām arī citas dalībvalstis, mm, sekot uh, Skandināvu valstu paraugām, un arī Skandināvijas valstīm te ir ko tālāk uzlabot. Tad vēl runa arī par bērnu kopšanas atvaļinājumu atalgošanu. Tā ir sociālo partneru direktīva un sociāliem partneriem, protams, ir jāskatās, kādā mērā šo atalgojumu var piešķirt, uh, uz cik ilgu laiku un tā tālāk. Bet katrā ziņā tā ir kāda lieta, kas mūsu skatījumā ir svarīga, tad jābūt labākam sadalījumam starp vecākiem. Tālāk ir runa par ilgumu šim atvaļinājumam. Tā tad ir runa par to, cik, gar, eh, cik daudz mēnešu paredza, bet arī attiecībā uz bērnu vecumu vai bērnu kopšanas eh, vecuma, eh, bērnu kopšanas atvaļinājumi ir jābeidzas, kad bērnam aprit astoņi gadi vai varbūt arī pusauģi gados bērnam ir nepieciešama īpaša vecāku klātbūtne. Tātad te ir runa gan par bērnu kopšanas atvaļinājumu ilgumu, gan arī par to, eh, līdz kādam bērnu vecumam tas būtu pieejams. Te ir arī jautājums, kas saistīts ar līdzsvars starp privāto dzīvi un profesionālo darbību. Un tad vēl ir jautājums par pārskatīšanas klauzulu šai direktīvai. Kā jau es jau sacīju, 201 grozījums ir iesniegts. Mēs pat labam gatavojam 21 kompromisu grozījumu. Tiešām pateicos uh, Mm, ēnu referentiem par to, ka viņi iesniedz šos grozījumus un par to, ka viņi strādāja pie šiem kompromisiem. Mm, mums ir notikušas trīs, um, esam paredzējuši trīs tikšanās ar eh, ēnu referentiem 25. februārī, 1. un 8. martā. Ceram, ka tad izstrādāsim kompromisu grozījumus. Lielas paldies par jau paveikto darbu. Mēs katrā ziņā mēģināsim panākt līdzsvaru lai panāktu mūsu izvirzītos mērķus, proti, lai apkarot diskrimināciju un nodrošinātu labāku līdzsvaru uh, starp vecāku lomām. Paldies! Thank you. I'll give the floor. Paldies! Un tagad dodu vārdu ēn, uh, pirmajam ēnu referentam Hikmā kungam. Thank you, Mr. Paldies, priekšstādātās kundze. Godātie kolēģi! Paraugoties uz eh, iesniegtiem grozējumiem, uzreiz top skaidrs, ka ir tādas tēmas, kuras atkārtojas atkal un vēlreiz. Un vairākas no šīm tēmām ievadvārdos pieminēja pati referente. Tātad, piemēram, vecāku atvaļinājuma elastība un pārnes, pārnesamība. Es, protams, izprotu kolēģu centienus iesniegt tādas grozījumus, kas tieši uzsver šīs vecāku atvaļinājuma pārnesamības neiespējamību, bet atcerēsimies, ka tam var būt negatīvas sekas. Īpaši riska grupām Šajā dokumentā mums vajadzētu pajautāt, ko mēs vēlamies panākt ar šo ziņojumu. Vai tas ir garākais iespējamais eh, bērna kopšanas atvaļinājums, vai arī izveidot tādu mehānismu, kas ļautu sadarīt, sadalīt sieviešu un vīriešu lomas eh, vismaz bērna kopšanas, vismaz maz zīdaiņu kopšanas laikā plus mīnus vienlīdzīgāk. Es domāju, ka caurskatāmības trūkums. Ja, ja mēs šādu pārskatāmību ieviestu, tad um, būtu vairāk tēvi, kuri izvēlētos izmantot bērnu kopšanas atvaļinājumu, un tomēr daudzos gadījumos, ja šāds mehānisms būtu, situācija izveidotos tāda, ka bērnu kopšanas atvaļinājums eh, netiks pilnībā izmantos dažādu ap, apsvērumu dēļ un visvairāk ciesti jaunākais ģimenes loceklis, proti tikko dzimušais. Tāpēc es nedomāju, ka vajadzētu ieviest konkrētu nosacījumu, kā tēvam tas ir jāizmanto, jo visticamākais, ka tā nebūs. Mums vajadzētu piemērot un raudzīties pēc elastīgāka mehānismu un nolemt pašai ģimenei. Un tas arī būtu vislabākais - izskatīt gadījumu no gadījuma. Tātad, vai abi vecāki vēlas izmantot bērnu kopšanas atvaļinājumu iespējas, vai tikai viens? Tāpēc eh, nevaru atbalstīt eh, ideju par eh, pilnībā apmaksātu bērnu kopšanas atvaļinājumu, jo šo klauzulu būs neiespējami īstenot dzīvē. Būsim pragmātiķi. Paraudzīsimies uz reālo dzīvi, piemēram, mātes atvaļinājums. Par to jau mēs daudz esam runājuši, bet ja kaut kas ir obligāts, tas tikai izdarīs spiedienu uz maznodrošināto ģimeņu būz, budžetu. Piemērs iz Polijas dzīves. Polijā ir sešu mēnešu apmaksāts bērnu kopšanas atvaļinājums mātei. Pēc tam seši mēneši ir tā saucamais vecāku atvaļinājums un tiek maksāts 60% vienalga kuram vecākam. To var pārnest uz vecāku atvaļinājumu, kas ir 80% apmēra atmaksāts no algas. Un to varbūt varētu izmantot par piemēru citām. Ir tāda grozījuma, kur runā par terminoloģiskām neskaidrībām. Šajā sakarībā uzskatu, ka terminoloģija būtu jāharmonizē un jālieto sistemātiski jo patiesībā ne visās valstīs tiek nošķirts mātes atvaļinājums, tēva atvaļinājums un vecāku bērnu kopšanas atvaļinājums. Un eh, pēc eh, bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriešanās eh, darbā par to arī šajā ziņojumā tiek runāts. Kad vecāki atgriežas darba dzīvē, tad uh, vecākiem un bērnam ir nepieciešama īpaša aizsardzība, un tam gan piekrītu. Pēc manām domām vissvarīgākais, par ko šajā ziņojumā runā, ir labi izklāstīts. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar ēnu referenti, un esam pārliecināti, ka darbā ar visiem ēnu referentiem kopā un pašu referenti mums izdosies rast risinājumu. Thank you, Mr. Gerike, ECR. Paldies, eh, Gerike, ECR, re, and eh, reference. Yeah. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi. Paldies Arēnas kundzei par sagatavoto ziņojumu, lai īstenotu šo um, ietveru vienošanos audzināšana nav nekāds, nav nekāds vecāku atvaļinājums. Es pats esmu septiņu bērnu tēvs un pats desmit gadu garumā esmu audzinājis bērns. Tas ir pilns slodzes darbs. Un es vēlreiz saku, tas nav atvaļinājuma laiks. Tas, kas tiek Es atvainojos, bija problēma ar tūkošanu, saka priekšsēdētāji, vai jūs varētu atsākt lūdzu no sākuma? <laughs> Ähm, paldies, vēlreiz tātad, paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģei Arenai par sagatavoto have it in French. Ir problēma ar tūkojumu uz franču valodu. Yes. Now it's okay. Do we have French interpretation? Yes, yes. Then we try it again, please. Un tad mēģināsim vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsarētāji, vai tagad viss darbojās? Varbūt tā ir tehniska problēma, mēs vēl īsti nezinām. Paldies. Varbūt divas minūtes, kamēr tehnika tiks skaidrībā. Ā, viss ir kārtībā. Labi, tad ir atjaunojies franču tulkojums un Gerikas kungs. Sā, sākšu ceru to reizi. Paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Paldies Arēnas kundzei par sagatavotie ziņojumu, lai īstenotu um, šo direktīvu par vecāku, um, par, par šo, respektīvi šo ietvaru vienošanos. Un tas nav nekāds uh, vecāka atvaļinājums pats esmu septiņu bērnu tēvs, desmit gadus esmu audzinājis uh, savus bērnus, un tas ir darbs. Bērnu namos uh, ši, šis darbs e, tiek īpaši uh, atzīmēts. Tas nav nekāds atvaļinājums, tas ir jāsvītro kā apzīmējums. Neviens nerunā par vecāku atvaļinājumu vairāk. Vācijā arī Eiropas līmenī to nevajadzētu darīt ir nepieciešams koncentrēties uz nākotni, un man prieks, ka komisija ir paziņojusi, ka līdzšinējā uh, maternitātes uh, direktīvas uh, pro, progresa trūkums beidzot tiks atrisināts. Man ir trīs galvenās prasības. Pirmkārt, mums ir jāvienojas par vienotu terminoloģiju pieņemsim to, ka sistēmas ir atšķirīgas un atradīsim kopīgu formulējumu mātes aizsardzībai. Mātes eh, aizsardzības direktīvu atstāsim eh, nodarbinātības ģenerāla direktorāta eh, atbildībā, jo savādāk dosie tiks vājināts. Un tas būtu kā lāča pakalpojums mātēm Eiropā, ja mēs nodarbinātībā to uh, Eh, skatīsim. Ir jāiesaista sociālai partneri, ieklausīsimies viņos, ja, tad, kad viņi izsaka un formulē idejas jaunai uh, direktīvai šajā jomā. Varbūt kā jauna ideja varētu būt iespēja mācas eh, aizsardzības direktīvu, balstoties uz 125. pāntu līgumā, balstīta uz sadarbību ar sociālajiem dialogiem. 152. Eh, pāntu. Un eh, tā, lai nebūtu tā, ka Eiropas parlaments ir kā skatītājs eh, no malas, tādēļ es uzskatu, ka ir svarīgi spērt šo soli uz priekšu. Thank you, uh, Madam Hor. Paldies, Harkins kundze. Aldis, Anna referenti, paldies un pasakos arī referentei. Es pilnībā piekrītu jūsu tādam sakārtojumam pa četrām jomām šajā ziņojumā par alda grozījumiem. Vispirms eh, šī e, atvaļinājuma pārnesamība. Direktīvā ir eh, runāts par to, ka vismaz četriem mēnešiem ir jābūt, un viens no šiem mēnešiem nav pārnesams. Mūsu grupai šķiet svarīgi, lai arī tēvi izmantotu bērna kopšanas atvaļinājumu, un tas noteikti ļautu salīdzvarot pienākumu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem ģimenē. Nepiekrīt EPP kolēģi teiktajam. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Uh, E, mēs jau nevēlamies sagraut labi funkcionējošas nacionālās schēmas, jā. E, tomēr piekrīt, ka mums ir nepieciešama Eiropas sistēma vismaz minimālo standartu izpratnē. Ceru, ka mums izdosies rast nepieciešamo līdzsvaru starp Eiropas un dalību valstu līmeni. Man personīgi svarīgas diete šķiet divas jomas. Vispirms dzimuma līdztiesība un godīgs lomu sadalījums ģimenē. Vai, ja jūs vēlaties, varam runāt arī par labāku darba un personīgās dzīves izlīdzsvarojumu. Domāju, ka ja mēs par to vairāk runātu, tad tas ļaut arī sievietēm aktīvāk darboties un aktīvāk rast nodarbinājumu. Tātad eh, stratēģijā 2020 runiet, pa, ka eh, sievietēm ir jābūt 75% apmērā darba tirgū. Un eh, visiem ir skaidrs, par to neviens vairs nestrīdas, ka adekvāts lomu sadalījums, līdzsvaros lomu sadalījums ģimenē veicinātu sieviešu iesaistīšanos darbā. Uh, par eh, kompensāciju. Mēs eh, nevaram no, ar vienu roku dot un ar otru ņemt. Mēs nevaram apgalvot, ka mēs vēlamies elastību, un no otras puses eh, vēlamies ļoti striktus nepārnest iespējas mehānismus. Protams, mums ir jādara viss iespējamais, lai tēvī būtu ieinteresēti ņemt šo atvaļinājumu. Protams, ir jābūt eh, arī adekvātiem bērnu dārziem un, eh, protams, eh, būs jau arī tādi, kur pēc bērna dzimšanas nekad neatgriezīsies darba tirgu. Tā tas ir, bet tie visi ir izņēmumi. Es domāju, ka vara, vai, vairāk varētu runāt par to, lai nākotnē bērnu kopšanas atvainājumu vairāk izmantotu un ņemtu tēvi. Tātad par Um, maksājumiem, par to runājo IMKO, IMKO, un tomēr man ir zināmas problēmas ar referents teikto, ka e, tam ir jābalstās uz vidējo Eiropas Savienības mātes bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un to pieminēja atkal EPP kolēģis. Ir trīs dažādas sistēmas, tātad tēva, mātes un vecāku bērnu kopšanai atvēlētais atvaļinājums. Un visu šo trīs sistēmu tāda izpratnu un salikšana kopā noteikti ļaus tā plašāk un visaptvaroši skatīties. Un uh, šo nostāju noteikti atbalstu. Ar lielu interesi strādāšu pie šā dokumentu turpmāk. Okay, uh, thank you. Then it's... Um... Paldies. Tā, es atvainojos, saka priekšsētāji Lopes skundze, goja grupa. Paldies. Ēn, mūsu grupas ēnu referents nav šeit, un man nav nekādas piezīmes par viņas nostāju. Esmu strādājusi pie grozījumiem šim dokumentam, bet man būtu jāgaida, līdz mēs eh, tiksim līdz brīva mikrofona procedūrai, ne, nevis pie kord referentiem. Monika Lana zaļie nav, Laura Agēja, e FDD, viņa vien, gan vienmēr šeit, lūdzu. Jā, par to es esmu pelnījusi balvu. Es piekrītu Marijas izvēlētai pieejai šai dokumentā. To jau es sacīju mūsu pirmajā viedokļu apmaiņā. Šobrīd eh, vismaz attiecībā uz direktīvas īstenošanu Itālijā, nu, tā ievērojami atpaliek. Ir ļoti daudz trūkumu attiecībā uz īstenošanu un visdrīzāk arī attiecībā uz vīziju eh, pastāv vakums. Šīs direktīvas paustie apsvērumi ir ļoti svarīgi. Mums noteikti vajadzētu veicināt debats par šo jautājumu, bet tāpat laikā ir jārod arī specifisks atbildes. Esam iesnieguši konkrēts grozījumus. Mums ir ļoti svarīgi, lai īstenošanas vai piemērošanas joma būtu gan publiskais, gan privātais sektors. Publiskajā sektorā ir ievērojama aizsardzība, bet privātajā sektorā pietrūks daudz garantiju, kas rada veselu virkni problēmu. Es, piemēram, uzsvēru, ka persona, kas eh, pieprasa vecāku atvaļinājumu ilgāku laiku, jo to drīkst darīt līdz bērns sasniedz 12 gadu vecumu, tad eh, atgriežoties darbā, šai personai eh, nevajadzētu būt kaut kādā veidā um, cietušai. Nu, skaidrs, ka tas nav atvinājums tādā atpūtas izpausmē. Ir atšķirība kaut kur starp atvaļinājumu un slimību, kaut kur zelta vidusceļš jāatrod. Tas ir kā atgriežoties pēc ļoti ilgas prombūtnes. Ir jānodrošina, lai uh, cilvēki neciestu atgriežoties atpakaļ varētu teikt, ka vīriešiem ir tāda nevēlēšanās izmantot šo iespēju tieši tādēļ, ka ir attiecīgi darba nosacījumi un ka viņiem būs grūti atgriezties darba tirgu. Itālijā I ideja par to, ka vecāku atvinājumu varētu izmantot tēvi, ir kā zinātniskā fantastika. Mums e, vienkārši domāšanas veids neļauj e, tā domāt. Uh, Tieši tādēļ direktīva attiecībā uz īstenošanu jāsaka vēl ir tādā absolūtā embrija posmā. Pat ja ir starptautiska īstenošana, eh, es atvainojos, ja pat runājot par starptautisko adopciju, um, ir jāparedz iespēja ņemt bērnu eh, vecākiem atvaļinājumu, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un tas ir īpaši svarīgi bērnu pirmajos eh, gados. Jāatceras, ka Eiropa ir eh, novecojošs kontinents, dzimstības eh, rādītāji ir ļoti zemi. Un tas bieži vien arī tādēļ, ka sociālajie un ekonomiskie apstākļi ir tādi, kā tie ir cilvēki netiecas kļūt par vecākiem. Līdz ar to mums jādomā par dažādiem pasākumiem, ar kuriem mēs varētu veicināt dzimstību. Es tāpat vēlētos arī redzēt šeit skaidru aicinājumu veikt pētījumu par uh, Eh, progresu direktīvas īstenošanā dažās dalībvalstīs, nevis tikai statistika, kur nevis būs redzams. Ir nepieciešams pētījums par īstenošanu un kas konkrēti ir paveikts. Jo, diemžēl, mēs esam ļoti sākotnēji šādā eh, vakumā, var teikt. Melēna kundze. Prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Mēs runājam par vecāku atvaļinājumu, bērnu kopšanas atvaļinājumu, bērnu kopšanas atvaļinājumu mātei, tēvam. Tas viss tikai sarežģīja uh, bērnu būšana tā ģimenei, kur abi vecāki ir uh, aktīvi darba tirgu, taču īpatnēji kārdā mātes ir spiestas tomēr strādāt, es runāju par Francijas gadījumu, jo uh, Eh, ir samazinājušās algas, un ja vēl ņem vērā to, ka pat laban, eh, lai panāktu eh, kaut kādu augas līmeni, ar kur agrāk pietika, kad strādāja viens vecāks, tagad abiem ir jāstrādā, tad skaidrs, ka ir arī atbildīga katras dalībvalsts ekonomikas līmeņa samazināšanās procesa. Un tur ir jāņem vērā, ka E, sievietes vairāk piedalās bērnu audzināšanā, kaut ar e, sieviešu dienas, diennakts ilgums ir tikpat garš, 20 e, diennakts ir tikpat garš 24 stundas, un viņam arī ir jāguļ, jāēd un jāstrādā, tātad laiks bērniem ir vēl mazāks. Es domāju, ka uh, vesāka atvaļinājums ir pareizais termins, uh, un te nav jāpieprasa, cik uh, šis atvaļinājums ir jāizmanto tēvam, cik mātei. Tā ir vienkārši tāda teorija, ka nekas nav nekā vērts vai viss ir vienādi vērts. Es gribētu tad, lai šie kungi ar mākslīgo dzemdi tad mums par to pastāstītu vēl pēc tam vēlāk. Skaidrs, ka jāsaglabā šis atvainojums pirms šīs Eiropas Savienības direktīvas bija atšķirīgas uh, sociālās sistēmas. Katrā ziņā nevar uh, uh, pieņemt, ka visās dalībvalstīs uh, šīs tēmas kompensācija par nestrādāšanu, bet par strādāšanu mājās būtu vienāda. Tas tomēr ir subsidēts princips. Ir tādas profesijas, kuras sievietes pamatojoties uz savu diplomu vai savām zināšanām var pavisam ātri atgriezties darba tirgu un ir arī skaidrs, ka tās izmaksas, lai atgrieztos darba tirgu, nebūs vienādas. Tā, tā, tā ir atkarīgs um, no tā, kāda ir sievietes profesija ir jāizveido tā, tāds, kas te, kā tilts starp mācībām un starp darba tirgu un īpaši pasākums sievietēm nu, katrā ziņā. Tas būtu tā vērts. Es neredzu, ko te Eiropa kādu pievienoto vērtību var sniegt tām valstīm, kuras jau ir daudz progresējušas šai jomā. Taču uh, Varbūt Eiropai būtu jānodarbojas ar to, lai mazāk ierobežotu uzņēmums, lai uzņēmumi, piemēram, varētu veidot savus bērndārs eh, uzņēmumu darbiniekiem, lai uh, algas nebūtu tik zemā līmenī tādas, kādas mēs redzam, piemēram, um, darbā uz citu dalībvalsts nosūtīto darbinieku direktīvā. Kā jūs varat uh, šādos apstākļos vēl veidot ģimeni? Nevar arī noliekt to, ka ģimenes uztrauc, Kāpēc? Jūsuprāt, demogrāfiskie rādītāji Eiropā samazinās. Tāpēc, ka Eiropas e, ģimenes cilvēks uztrauc nestabilitāte nodokļomā, ekonomikas jomā vai pat terorisma draudi, un tāpēc vīrieši un sievietes iespējams atsakās no mm, bērnu laišanas pasaulē lai Eiropa skatās pati uz savu sliekšņu, savu namdurvīm un nejaucas tajās vietās, lietās, kur tā nevar sniegt pievienoto vērtību. Paldies! Uh, have... Uh, Paldies! Malētras kundze no Eiropas komisijas, vai jūs vēlētos kaut ko papildināt dzirdētam? Please. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsarētāji! attiecībā uz uh, vec, uh, vecāku atrunājumu direktīvas īstenošanu. Jāsaka, komisijas dienesti šobrīd veids pārbaudi par īstenošanu dalību valstīs. Attiecībā uz nacionālo transponēšanas progresu. Atkarībā no tā, kā noslēgsies dialogs ar dalībvalstīm, komisija var izlemt uzsākt pārkāpumu procedūras gadījumos, ja tas e, izrādīsies nepieciešams. Pēc komisijas pieprasījuma Eiropas e, tiesisko ekspertu tīkls e, dzimumu līdzsiesības jautājumā arī sagatavos ziņojumu par šo jomu, un šis ziņojums jau ir pieejams komisijas mājaslapā par dzīves eh, līdzsvaru, eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Pēc 2008. gada priekšlikuma par maternitātes atvaļinājumu atsaukšanu komisija pagājušajā gada augustā publicēja ceļa karti, lai uzlabotu situāciju ar eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru ģimenes un vecāku atvaļinājumi ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu šo līdzsvaru. Jaunā iniciatīva ļautu eh, labāk līdzsvarot bērnu aprūpi un profesionālo dzīvi, uzlabojot pašreizējo politisko ietvaru, pielāgojot to darba tirgu situācijai. Uh, tam ir arī jāpalīdz uzlabot vecāku līdzdalību darba tirgu un labāku um, darbu sadalī ģimenē un mājasemniecībā starp vīrieti un sievieti. Tiek uh, sagatavots arī dažādas iespējas uh, esošajā politiskajā ietvarā, kā jau ceļakartē iekļauts komisija ir uzsākus divas konsultācijas, uh, Vispirms ar sociālajiem partneriem un otra sabiedriska apspriešana ar interesētajām pusēm. Paldies! Thank you. The last word to the rapporteur. Un noslēgumā vārds referentiem Marijai Renē. Paldies, vēlos pateikties ēnu referentiem par viņu aktīvo līdzdalību. Uh, līdzsvaru meklējumos, un es domāju, tas tiešām ir tas mērķis, kas mums ir jāpanāk. Pateicos arī komisijai par eh, tās darbu, pie, kur tā pat labam veids strādājot pie uh, ceļakartes, ņemot vērā arī to, ko jūs nu pats sacījāt, triju instrumentu integrācija, mātes atvaļinājums, tēva atvaļinājums, vecāka atvaļinājums. Mums jāstrādā pie šīs integrēšanas, jo viens ietekmē otru un šajā svarīgā jomā. Vēl es vēlos precizēt, bet es domāju, ka mūsu kolēģis no, Itā, eh, kolēģi no Itālijas nav klāt. Es domāju, dažkārt tiek jaukti eh, šie atvaļinājumi, vecāka atvaļinājums, māca atvaļinājums atvaļinājums, tēva atvaļinājums. E, skaidrs, ka šeit ir e, atšķirīga dimensija, nu, at, atkarībā no tā, kāda, kas ir par valsti. Bet runājot par 12 e, gadu vecu bērnu, viņa vecāka atvaļinājumu, tas nav tāpat kā tūlīt pēc bērna dzimšanas, tas ir tikai daļējs atvaļinājums. Mm, nav runa par to, ka vecāki uh, attālinās no darba tirgus līdz bērni sasniedz 12 gadu vecumu. Nu, vai pavisam skaidri jāsaprot, kāda ir situācija. Vienkārši ir iespēja zināmā brīdī uh, vecākiem mazāk piedalīties darba tirgu, ja uh, šāda nepieciešamība ir ņemot vērā bērnu vecumu. Skaidri jāsaprot, par ko mēs runājam, lai nejauktu dažādas lietas šajā priekšlikumā. Bet es domāju, Mēs tiešām esam gatavi citam atbildēt uz eh, jautājumiem un esmu pārliecināta par to, ka mēs radīsim iespēju atrast līdzsvaru šajā mērķī, kas mums visiem ir svarīgs. Katrā ziņā vairākums šeit ir tādās pašās domās. Paldies! Thank you very much! Paldies! Taņa Gonzāles eh, kundze, jūs vēlētas kaut ko sacīt? Jā, paldies! Paldies referentei un ēnu referentiem par paveikto darbu. Vēlējos sniegt mūsu delegācijas viedokli par tēva atvaļinājumu. Uh, vajadzētu to skatīt kā tiesības, uh, kas ir atsevišķi katram vecākam, nevis kā vienotas tiesības vecākiem, kā pārim. Šāds atvaļinājums daudzās e, valstīs tiek vienlīdzīgi sadalīts, bet biežāk tās ir sievietes, kas uzņemas lielāku audzināšanas darbu saistībā ar bērnu aprūpu, un tas negatīvi ietekmē līdzdalību sievietēm darba tirgu. Un bieži Tas nozīmē to, ka uzņēmumi vilcinās pieņemt darbā sievieti, jo baidās, ka sievietēm būs jāpieskata bērni, būs, tās būs prom ilgstoši no darba vietas. Un e, šeit valda arī nevienlīdzība attiecībā uz e, mātes un tēva tiesībām un pienākumiem bērnu aprūpē. Un tāpat arī tiek turpinātas e, esošās nevienlīdzības, un šīs problēmas ir jāatrisina. Ir nepieciešama dalīta atbildība bērnu pieskatīšanā un aprūpē. Lielākā daļa mūsu grozījumu skar tieši šos jautājumus. Ir jābūt vienādam atvaļinājumu garumam, gan mātei, gan tēvam ar pilnu samaksu šeit jābūt vienlīdzībai vīriešiem un sievietēm. Tad eh, nebūtu, tad būtu mazāk eh, diskriminācija pret sievietēm darba tirgu. Daudzi mūsu grozījumi vērsti uz to, ka vīriešiem ir jābūt tikpat aktīva līdzdalība bērnu audzināšanā kā sievietēm. Tas radīs iegūmus uh, visā sabiedrībā, ne tikai konkrētajām ģimenēm un ne tikai attiecībā uz sievietēm apkarojot diskrimināciju darbu tirgu, bet arī kopumā runājot sabiedrībai kā tādai. Tāpat mēs atbalstam arī lielākus publiskos izdevumus, uzlabojot eh, bērnu dārzus un līdzīgus pakalpojumus, eh, kur finansējums ir samazināts taupības pasākumu dēļ. Tas ir nepieciešams, lai varētu labāk līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi. Tie ir visi aspekti, ko mēs vēlējāmies atzīmēt šajā diskusijā, jo realtāte, kas notiek? Tad, kad tiek dota izvēle tiek tu, tikai turpināts jau esošās diskriminācijas un nelīdzsvarotība. Vēlos nedaudz precizēt to, ko es nu pat dzirdēju. Es nezinu, vai pie vainas bija tūlki, es gan atvainojos tūkiem, vai tiešām tā tiks sacīta. Es dzirdēju, ka ir jāaizsargā individuālās tiesības, tātad tī, ka māte ir savas tiesības, tēvam savas tiesības, un tai pašā laikā tik teiks, ka šīm tiesībām ir jābūt pārvietojumam. Ir zināma neskaidrība tajā, ko es sacīju. Varbūt eh, es to vienkārši dzirdēju nepareizi eh, par to pārnesamību, bet te nav runa par tēvtiesībām. Parīvli. <laughs> Nē, es runāju par nepārnesamību, lai tas nebūtu pārnesams. Paldies! Nodarbinātība komitejā tas tiks pieņemts 16. un 17. martā, tā kā vēl laiks ir, ko strādāt. Tāpat laikā vēlos atgādināt, ka rīt mēs sākam deviņos, mums būs sabiedriska uzklausīšana šeit, komitejā, ļoti svarīga runājot par sociālo iekļaušanu un integrāciju darba tirgū. Un tas viss, protams, būs ņemot vērā bēgļu situācijas kontekstu Eiropā. Tā kā es ceru, ka šeit būs klāt daudz deputātu, lai klausītos uzaicinātās personas un kā aktīvi piedalīsieties diskusijās. Uzreiz pēc publiskās uzklausīšanas mums ir viena stunda darbseminārs, kur runa ir par darba koplīgumu slēgšanas sarunu attīstību dalību valstīs, kurās īsteno trijotnes programmu un dalībvalstīs, kurās tā ir īstenot. Tā ir politikas departamenta darbs seminārs. Tātad cerams, ka var piedalīties arī tajā. Ja mums daudz diskusiju paredzēt ir par abiem šiem jautājumiem. Un tad, cerams, būs daudz faktu un daudz viedokļu apmaiņu. Tā, ņemot to vērā, paldies visiem. Bija smaga balsošana šodien. Labi, ka daļa vismaz no mums to izturēja, varēja piedalīties arī šajā komitejas sanāksmes daļā. Paldies un tiekamies rītdien!